Dear colleagues, godātie kolēģi, priecājos jūs visus atkal redzēt, atgriežamies pie darba. Vēlu visiem daudz laimes jaunā gadā. gadā. Ceru, ka jums ir bijušas lieliskas brīvdienas. Nu, lūk, tagad mums darbs jāatsāk. Paredzēta kopēja sanāksme ekon un budžeta komitejām un vadīšu to kopā ar Petrīs Arvamā. Un mēs runāsim par EFSI, jeb Eiropas Strateģisko investīciju fondu 2. Es nezinu, vai te, domāju, ka te ir daudz, kas ko teikt. Tas ir ārkārtīgi svarīgs likumdošanas dokuments. Turklāt mums jāsniedz arī izvērtējums. Tas viss jādara paralēli, to darīs abi līdzreferenti. Vai nu man maz jāsaka, cik ārkārtīgi svarīgs šis darbs būs Eiropas tautsēmniecības nākotnei un veiksmīgai tālākai virzībai investīciju plāna darbībā. Ceram, ka šī plāna darbības pagarināšana piedāvās labas iespējas nodrošināt tālāku mūsu investīciju plāna kapacitātes eh, uzlabojumu tā, lai varētu nodrošināt atbilstīgas e, investīcijas Eiropai. Nu, došu savu vārdu savam līdzpriekšādātājiem Sārvamā kungam ievadvārdiem. Lūdzu, paldies, Baltierī kungs! Īsti jau daudz, ko man nav ko piemetināt, mēs varam pievērsties tehniska rakstura jautājumiem, otriem un trešajiem darba kārtības punktam mm, trešā darba kārtības punkta ietvaros apstiprinot e, protokolu, kas attiecas uz priekšādātāju paziņojumiem no savas puses, respektīvi budžeta komitejas vārdā var teikt, uh, ka mums nav kopš novembra notikušas sanāksmes, bet ir bijušas trīs izvērtējumi, ko saņēmām no komisijas par, eh, par eh, garantiju izmantošanu, par FC darbību un arī ar neatkarīgi ārēja, ārējais novērtējums no Ernst Young. Un uh, tika saņemts, kā jūs zinat, arī cits priekšlikums, 2.0 versija. Padomas 8. decembrī pieņēma savu nostāju, tāda ir pašreizējā situācija. Nu, un nu, šobrīd mums jāapspriež veids, kā virzīties uz priekšu. Nu, tad varbūt ķersimies pie saturiskās daļas un dosim vārdu Dosim vārdu abiem referentiem, pirms Bulman kungam un tad Fernandeša kungam. Lūdzu. Obrigado. Eu queria. Vispirms, Fernandeša kungs, liels paldies. Vēlu vispēlos visiem jauku pēcpusdienu, daudz laimes jaunā gadā. Cerams, ka šis gads būs labs Eiropas parlamentam un iestādēm un Eiropas Savienībai kopumā. Tāpat arī visiem tās 500 miljoniem iedzīvotāju. Mēs viņiem esam vajadzīgi. Un EFSI, Eiropas Strateģisko investīciju fonds, līdz šim ir darbojies veiksmīgi. Un tas joprojām veiksmīgi turpina darboties, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram to tālāk uzlabot. Tas arī nenozīmē, ka mēs nevaram vēl tālāk pielāgot un uzlabot šo metodi, ko izmantojam. Uh, Un to varam darīt skatoties uz to, kā šis plāns tiek īstenots un meklējot veidus, kā labāk darboties nākotnē. Sākotnējais mērķis bija moli, mobilizēt 350 miljonus eiro. Miljardus eiro. pieļaujot turklāt arī MVU labāku iespēju izmantot līdzekļus un redzam, ka šeit notiekošais pārsniedz mūsu cerības. 388 tūkstoši uzņēmumu visā Eiropas Savienībā saņēma atbalstu šī plāna ietvaros, un skaits arvien pieaug visās 28 dalībvalstīs. Vēl tikai pirms mēneša tas bija 27 dalībvalstis, no kurām kurās atbalsts tika sniegts. fonda atlikušo līdzekļu daļa, kas nebija paredzēta MBU, virzās uh, uz apguvē uz priekšu lēnāk. Pagājuši, kad runājām par multiplicēšanās efektu, bet tagad darbs ir gājis uz priekšu, un nu mums jārunā par to, kā varam iet vēl tālāk. Kā varam no 3,15 pāriet uz 500 miljardiem eiro. Protams, ka būs vajadzīgs laiks pirms mēs varēsim patiešām izprast, kāda ir bijusi šī plāna ietekme uz darba vietu radīšanu, kas, protams, ir galvenais mērķis šī plāna īstenošanā. Eiropas Savienībai joprojām ir vajadzīgs vairāk investīciju, te joprojām ir vajadzīgs aizpildīt tos tukšumus, ko radījuši, radījušas kļūmes tirgu, un tāpēc šim plānam, ja fondam ir bijusi ļoti liela nozīme mums ir izstrādāta papildināmības definīcija. Regulā iestrādātā definīcija tomēr ir grūti īstenojama dzīvē. Un tāpēc jautājums ir par to, vai tie, kas šo fondu apgūst, atbilstīgi sekošai definīcijai. Eiropas investīciju bankai un par investīcijām atbildīgai komitejai ir atbilstīgi jāinterpretē šīs regulas gars un šai gadījumā ļoti uzmanīgi jāpārskata definīcija par papildināmību. Tas ir mērķis, kas jāpatur prātā. Un tas ir īpaši svarīgs Eiropas parlamentam, tā tas bijis jau no sākta gala. Vienlaikus mums jāskatās arī uz geogrāfisko līdzsvaru. Protams, ka šis fonds neaizstāja kohēziju politiku, tas ir skaidrs bet tāpat laikā tam vajadzētu labot tirgus radītās kļūmes. Un kohēzija ir viens no um, atbilstības kritērijiem, lai fonda līdzekļi varētu tikt piešķirti. Un tāpēc ārkārtīgi svarīgi, lai arī geogrāfiskais sadalījums un sadalījums pa sektoriem būtu izlīdzināts. Bet atminieties, ka dalībvalstis un reģioni uh, ir jānostāda tādā situācijā, kad viņi paši uzņems atbildību par šiem projektiem un izmanto fonda piedāvātās iespējas. Viena lieta, kas, manuprāt, nav bijusi tik veiksmīga, vai varbūt, kur pilnīgi noteikti varēja būt uzlabojumi, ir eh, investīciju konsultāciju aplikācija, jeb lietotne. Uh, Tur vajadzēja būt situācijai tādai, ka tiek piedāvātas konsultācijas, padomu visiem, kas līdzekļus vēdas, vēlas izveidu, izmantot. Tur vajadzēja iekļaut saskārsni, kurā tad līdzdarbotos vietējās un reģionālās pašvaldības. Eiropa in, Eiropas investīcija banka šobrīd uh, piedāvā nu, minimālos aizdevumu, minimālu aizdevumu summu 16 tūkstoši eiro ap, apmērā. Bet tie var būt arī tādi tematiski rakstura aizdevumi, kas var tikt sadalīti starp dalībvalstīm, un tāpēc ir vajadzīga kaut kāda tāda platforma, kas darbotos starp dalībvalstīm tā, lai varētu pildīt mērķi par iešanu uz enerģijas savienību, un šīs platformas tad varētu sasaistīt mazākus projektus, uh, Tādējādi padarot iespēju veidot tādu kopēju a, ietvaru visai Eiropas Savienībā. Un es domāju, šāda veida pieeja mums ir jāizteno. Darba priekšā mums vēl ir daudz. Uzlabojums esam konstatējuši, identificējuši, un tad tādi ir arī tālāk jāizteno. Ir jāmācās no, tā, no tām kļūmēm, ko piedzīvojām fonda īstenošanā. Uh, Bet um, tāpat laikā tomēr jāsaka, šī iniciatīva ir bijusi visai pozitīva, tā nākus par labu Eiropas Savienībai un veicinās investīcijā radot darba vietas. Paldies! Paldies tagad Ekon komitejas līdzreferents Udo Bulmans. Jā, dank. Jā, paldies abiem priekšsēdētājiem, paldies uz Emanuēlu par ievadvārdiem arī no manas puses. Laimīgi jauno gadu mums visiem, daudz spēka, daudz jaunas enerģijas, drosmes, kā gan mēs varētu labāk iesākt šo jauno gadu, kā ar diskusiju par labāku un vairāk investīcijām Eiropas Savienībā. Es domāju, tas ir ļoti piemērots temats. Es domāju, tā ir pārliecība vairākumam, plašam vairākumam parlamentā. Esam sagatavojuši labu likumdošanu, strateģiskam ieguldījumu fondam. Žuzimanuēls jau to sacīja Mēs neesam vēl ar visu apmierināti attiecībā uz īstenošanu šai stratēģijai. Šeit mēs redzam nepieciešamību veikt uzlabojumus. Tas attiecas uz projektu atlasi, papildināmības jautājumu, kas jau tik pieminēts. Daudzi projekti jau tāpat vien būtu saņēmuši, vai droši vien būtu saņēmuši finansējumu arī bez EFSI. Ehm, katrā ziņā mēs esam koncentrējušies uz eh, trūkumu novēršanu strateģiskai pieejai. Tātad mūsu instruments, kur esam iekļāvuši regulējumā, tātad vai tas ir pietiekami izmantots, tad eh, nu, mūsu atbilde ir nē. Vai ir bijuši pietiekami daudz investīciju platformu, lai investīcijas virzītos reģionos, tā skaitā maziem uzņēmēm, vidējiem uzņēmēm, maziem vidējiem projektiem dot arī iespējas piedalīties modernizācijas darbībās. Nu, mēs teiktu pārāk maz, ja vispār. Un vēl viena lieta. Jautājums par organizatoriskām struktūrām FC. Par to mums ir jāpadomā. Daudzkārt mums radās iespējas, ka Eiropas investīcijas banka pārāk daudz darbojas tradicionālajai pieejai, business as usual. Un tas ir eh, nozīmējis to, ka pārāk maz uzmanība pievērsta ir šai iniciatīvai, kā to bija plānojuši komisija un dalību valstis. Komisija pati savu priekšlikumu FC 2.0 ir mums likuši priekšā, šeit ir pozitīvas lietas, Piemēram, kas tiek darīts ar datiem, it īpaši liels uzsvārs, kas tiek likts uz eh, investīcijām ilgspējīgi mērķu sasniegšanai, ir arī problemātisks vietas. Piemēram, jautājums par to, ka šeit nav runāts par jaunu naudu, jauniem līdzekļiem. Kā tad to varēs sasniegt bez jaunu finansējumu? tad varētu teikt, ar dažādiem trikiem tiek mēģināts paaugstināt summas, neceļot efektivitāti. Nu, tas būtu kritiski vērtējams. Tas eh, nedarbosies pats par sevi. Mēs vēlamies eh, parlamentā lai FC darbotos arī turpmāk, vēlamies, lai tiktu sasniegt mērķi, bet nevaram tāpat vien parakstīt visu, nekoriģējot to, kas mūsuprāt šķiet problemātiski. Mēs ieguldīsim darbu šajā regulējumā, līdzīgi kā tas bija FC viens. Mums ir divi procesi priekšā. Izvērtēšanas ziņojums, tas ir tas, uh, Eh, ko mēs skatīsim vispirms, jo mēs vēlamies konstatēt, kas ir labi darbojies, kas nē, kur kas ir jāuzlabo, un tālāk sekos eh, likumdošana FC2. Tātad tās būs divas eh, fāzes, kas ir, būs viena pēc otras. Un tad līdz māja vidum komitejās mēs ar to darbosimies, lai uh, arī likumdošanas process būtu uh, izdarīts un ceram līdz Maltas prezidentūras noslēgumam pabeigt to. Tāds ir mūsu kalendārs. Un tad e, precīzāk informēsim, tikko tas būs iespējams, piemēram, uzklausīšanas datumu ar ekspertiem, lai izvērtētu FC1 darbību. Tas vēl ir e, atkarīgs no vairākām tehniskām detaļām. Jūs jau zināt, e, birokrātija diezgan liela arī šeit ir. Uh, komitejas nedrīkst eh, pārāk daudz sanāksmes vienā nedēļā pieteikt. Nu, tuvākajās dienās mēs to atrisināsim, un tikko būs atrasts tehnisks risinājums kalendārajam plānam, tā mēs to noteikti arī jums izsūtīsim. Vienā lietā mēs vēl ceram virzīties uz priekšu, kas mums bijis par FC jau vienmēr aktuāls. Paldies arī Jose Manuēlam, manam kolēģim, līdzreferentam. Pāri politisko grupu robežām mums ir bijis plašs atbalsts, ļoti konstruktīva pieeja no kolēģiem, no visdažādākajām politiskajām grupām, un to mēs vēlētos redzēt arī šai otrajā fāzē, jo mērķis noteikti ir to vērts, un paldies jau šobrīd par jūsu līdzdalību. Thank you very much. Paldies. Paldies abiem līdzreferentiem neredzu EPP un sociāldemokrātu ēnu referentu. Es runāšu Karas kungu vārdā. Eva Paunova, Karas kungu vietā. Hi, everyone, and happy new year. Jā, paldies, laimīgi jauno gadu. Es aizvietošu Otmāru. Viņš nevarēja ierasties, viņam ir svarīga federāla līmeņa tikšanās Vīnē partijas vadītājiem. Un viņš vēlas izmantot eh, šo iespēju atskatīties uz to, ko FC jau ir sasniedzis, bet svarīgāk vēl ir skatīties uz priekšu, koncentrēties uz to, kas gaidāms tuvākajos gados. Tā kā FC regula ir Junkera kunga investīciju plāna pamatā, Un tā stājās spēkā gandrīz divus gadus atpakaļ. Tā jau ir radījusi ievērojamu nodarbinātības pieaugumu, konkurētspējas uzlabojumu Eiropā. Tas ir labi un pozitīvi vērtējams sākumā. Papildinot to, ko kolēģi jau minēja par skaitļiem, līdz šim 164 miljārdu eiro potenciāls ir mobilizēts, kas veido 52% no mērķa, eh, kas nosprausts publiskiem privātiem eh, ieguldījumiem, un tas ir eh, devis labumu vairāk kā 200 tūkstošu MVU. Tā kā ir projekti no visām Eiropas Savienības dalību valstīm, un redzam, ka visur ir nepieciešams investīcijas. Mēs esam uz pareizā ceļa, bet ir tāls ceļš vēl ejams. Visi trīs izvērtējumi, daži no tiem jau tik pieminēti, vien komisijas, EIB un nesenais neatkarīgais izvērtējums no Ernst Young ir atklājuši vairākus trūkumus FC īstenošanā, un to mums ir nepieciešams rūpīgi izskatīt. Grozījuma regula, ar kuru e, komisija nāca klajā 16. gada septembrī, risina vairāk šos trūkums līdz pašreizējā DFS beigām. Un to es atzinīgi vērtēju, jo parlaments par to cīnījās un arī to panāca, bet vienlaicīgi paliek vairāk jautājumi, kas vēl nav atbildēti. Tur ir runa par izaicinājumiem, piemēram, nepieciešamību pēc skaidri definētām papildināmības eh, lietām, kas saistītas ar eh, optimālu investīciju īstenošanu, lielāku kapitāla ieguldījumu logu, investīciju platformu izveidi, kas joprojām vēl nav izdarīts, un tāpat arī labāka sadarbība ar Nacionālajām attīstības bankām. Tas, ko mans kolēģis Otmārs vēlējās uzsvērt, lai tas būtu pilnīgi skaidrs arī tiem, eh, kuri attālināti seko līdz šai sēdēji. Eh, šis nav sprints, šis ir maratons, un tāpēc mums būs nepieciešama ilgtspējīgākas ilgtermiņa investīcijas, tā skaitā infrastruktūras projektos. Eh, tāpat arī inovatīvi risinājumi, piemēram, digitālajai nākotnēji projekti un jauni enerģijas avoti. Un cerams, ka tuvākajos mēnešos šie jautājumi tiks atrisināti, un Otmāra vārdā vēlos pateikties abiem līdzreferentiem par šo labo sadarbību. Pavisam īsi vēlos arī papildināt to ar savām personīgajām piezīmēm, jo es biju IMCO ēnu referente šim atzinumam. Pavisam īsi. Es vienmēr saku, ka FC nav kā brīnumzāles visām mūsu problēmām, bet tas noteikti ir labs risinājums, kas jau ir devis konkrētus rezultātus. Ļoti svarīgs jautājums, ko uzsvērām arī IMCO atzinumā, un es e, augsti novērto, novērtētu to, ja abi līdzreferenti šīs idejas akceptētu. Mēs redzējām, ka 10% no EFSI investīcijām digitālajā jomā ir ļoti mazs skaitlis. Visi mani kolēģi IMCO piekrīt. Priekšsēdētājs atvainojas, mums bija divas minūtes izteikumiem kopā, jūs esat tālu pārtam. Jā, tad mēs e, vēlētos lielāku investīciju riskantākos projektos, kas dotu lielāku pievienoto vērtību Tātad eh, at, šobrīd lielākā daļa investīcija iet citiem mēķiem, nevis digitālai, eh, digitālajam tirgumam. Tā kā arī es ar nepacietību gaidu FC2 priešlikumu īstenošanu. Paldies! Tālāk sociāldemokrātu budžetu grupas vai kāds, kurš Eiders vārdā runās? Nē. EKR grupa. Sanders Lunes. Nē, es atvainojos, jūs tomēr būsiet. Ďakujem, pán predseda. Európsky fond pre strategické investície. Jā, paldies, Manskungs. FC tika izveidots, lai finansētu riska kapitāla investīcijas, un to arī referenti pieminēja. Tie ir papildinoši ieguldījumi, uh, kas nebūtu tikuši veikti bez FC līdzdalības. FC tiek finansēts no Eiropas Savienības budžets, kas atņem līdzekļus tādiem instrumentiem kā Connecting Europe Facility un apvārsnes 2020. Es to esmu jau minējis iepriekš. Ja mēs izmantojam finansējumu no šiem fondiem un izmantojam to, to tādiem projektiem kā 40 tūkstošu dzīvokļu, mājokļu, um, siltumizolācijas uzlabošanai. Um, citās valstīs to dara no citiem projektiem, nu, tad, tad tas nav labs risinājums. Es atbalstu energoefektivitātes projektu īstenošanu kā tādu, bet tam ir jābūt papildinošam. Šeit ir jādomā par papildināmības, ka, um, aspektu, kam ir jābūt skaidri definētam. Francijas eh, projekts, protams, ir labs, bet ja tas notiek uz citu projektu rēķina, un mēs to esam izmantojuši projektam, kas pats par sevi ir labs, bet to būtu um, bijis jāveic no nacionālajiem līdzekļiem. Es atzinīgi vērtēju to, ka FC iet otrajā fāzē, koncentrēties vairāk uz reģioniem, uz MVU un citām novārtā atstātām jomām, bet mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs nezaktu, tā teikt, līdzekļus no inovāciju programmām, projektiem, kas ir eh, paredzēts citās budžeta sadaļās. Paldies! Paldies, Sander Flums! Paldies, priekšsarētāji! Arī no manis! laimīgi jauno gadu, veiksmīgi 2017. gadu. Šodien par FC, par pirmo fāzi mēs vienojamies, ka ir nepieciešams e, izmantot e, Eiropas Savienības finansējumu kā svīru, lai piesaistītu privāto kapitālu, bet nu, tas nav brīnumlīdzeklis. E, tomēr investīcija situācija Eiropā uzlabojas, tomēr neesam vēl tikuši tik tālu, cik vēlētos, tirgos ir liela neskaidrība, joprojām tiek uzskatīts, ka Eiropa ir diezgan nenoteikti neskaidra vieta biznesam Ja mēs vēlamies ilgtermiņa investīciju perspektīvu, mums ir jāsamazina birokrātija, jāmazina tirzniecības šķēršļi, jānodrošina, ka dalība valsts īstenot tās reformas, kas ir nepieciešams, un tas mums ir jāpaturprātā arī turpmāk. Kā jau es sacīju, Eiropas Savienībā joprojām ir nestabila situācija investīcijām, ir tīpaši banku sektorā, un šāda neskaidrība nav uh, E, labvēlīga ieguldījuma videi. Es vēlos uzdot pāris jautājumus. Tik tiešām ir pozitīvas iezīmes attiecībā uz EFSI īstenošanu sākotnējā periodā. Tomēr man liekas, ka vēl ir pārāk agri, lai saprastu, cik veiksmīgs ir šis projekts, un Ernst Young vērtējumā tas ir norādīts. Es neesmu redzējis revīzijas palātas ziņojumu, kas ir ticis publiskots. Un, ja es saprotu pareizi, tad tiek um, plānots investīciju pieaugums, bet tas ir izdarīts pārāk agri, bez uh, seku izvērtējumu. Un tad to arī nepieciešams ņemt vērā. Tad daži jautājumi. Vispirms par izvērtēšanu, pēc tam par papildināmību. Par izvērtēšanu. Vai analīze tik tiešām ir veikta? jeb tas aprobežojas ar šīm trim lietām, kas jau ir izdarīts. Tad par apvērs, apvērsni 2020 un Connecting Europe Facility. Vai ir pierādīts, ka inovāciju budžets nav cietis? Un tad par papildināmību. Vēlos arī šeit skaidri pateikt, ka komisija droši vien sasniegs savus mērķus, bet FC veiksmi nevar vērtēt tikai pēc eh, rezultātu apjoma. Mums ir jāzina vairāk par atlasītajiem projektiem, lai redzētu, vai tie ir dzīvotspējīgi projekti un vai tie nebūtu tikuši īstenoti arī neatkarīgi no FC finansējuma. Līdz ar to ir vairāk uzmanības jāpievērš papildināmībai dažādās dalību valstīs. Un noslēgumā pavisam īsts jautājums vēl attiecībā uz saturu vairāk. Varbūt būtu noderīgi paskatīties uz EIB veiktu pilnvaru deleģēšanu Nacionālajām attīstības bankām, lai izvairītos no divkārtais e, padziļināts pārbaudas due diligence. Varbūt tas varētu veicināt mazāku projektu atbalstīšanu. Tas, manuprāt, ir aspekts, kas vēl nav ticis apspriests. Paldies! Paldies! Bens Kormels arī EKR. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es e, vēlos novēlēt mums visiem laimīgu jauno gadu, lai mums tas izdotos veiksmīgāks nekā iepriekšējais. Vēlētos paust, ka tas ir noteikti ļoti labi, ka mēs Eiropas Savienībā domājam par to, uh, kā varam veicināt investīcijas un tādējādi veicināt arī ekonomikas attīstību un konkurētspēju. Bet šeit jau pašā sākumā, un ar to es domāju, apsvērt eh, to, ka vai ir iespējams kaut kā vēsturiski vai zinātniski pierādīt, ka valsts ar tiešām investīcijām vai šādām aplinkus investīcijām, kā mēs to šobrīd darām ilgtermiņā, veicinam konkurētspēju vai nē, ja tomēr konkurētspēja mazinās. Manuprāt, ka mazinās tomēr. Es neesmu tik drosmīgs kā lielākā daļa no mūsu kolēģu, kas līdz šim ir sacījuši, ka viņi ir ļoti pārliecināti par FC veiksmi, ko, tas, ko mēs jau redzam. Es vēl gan šādas veiksmes un sekmes neesmu nekur redzējis apstiprinātas. Mums ir jānošķir privāto sektoru no publiskā sektora. Ja mēs veicam investīcijas publiskajā sektorā Eiropas Savienības dalību valstīs, tas nozīmē tikai to, ka mēs mudinam dalību valstis veikt investīcijas uz parādu pieaugumu rēķina. Tam jau FC nav vajadzīgs, to mēs varam arī bez FC izdarīt. Bet privātajā jomā es uzskatu, ka nevar būt neviena iestāde, lai cik tā arī labi nebūtu organizēta, kura spēs visas detaļas izrēķināt un nošķirt kas ir papildinoši projekti, kas dos pievienoto vērtību un ir ilgspējīgi. Tāpēc es domāju, ka mums ir nepieciešams ļoti kritiski skatīties uz šo projektu kopumā un ļoti konkrēti izpētīt realizētos projektus. Un es domāju, tad mums atvērtos acis tiešām. Paldies! Paldies! Kormēkungs, par jūsu precizitāti. Mums jāmudina visiem ievērot divas minūtes, jo es nevēlētu šeit sēdēt pēc sešiem vakarā. Mums ir tomēr saplānots vēl lietas. Vai Ramozas kungs ir zālē no Alde Ekon? Nē, vai Alde ir kāds, kurš aizvieto viņu? If not, then we'll move on. Ja nē, tad ejam tālāk. Budžets Alde Torvalds kungs, divas minūtes. Thank you, uh, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Laimīgi jauno gadu visiem! Ziemassvētku pārtraukumā brīvdienās Es lasīju par Eiropas vēsturi, arī lasīju Žanu Monē bio, biogrāfiju un lasīju viņa memoārus. Un viena no interesantākajām lietām, ko es tur izlasīju, bija tas, ka pēc otrā pasaules kāra viņš tiešām vēlējās uh, lai Eiropas Savienības valsts investētu apmēram 27% no IKP, lai eh, vispār varētu eh, attīstīt Eiropu. Un es domāju, ka mēs tagad esam krietni iekavējuši attiecībā uz šo mērķi. Bet tas noved man pie ļoti interesanti jautājumi, ko minēja arī referenti. Viņi veic lielisku darbu, izcilu. Tagad mums ir jāuzlabo dažādas tehniskie papildinājumi un pielāgojumi. Jo ja mēs vienkārši arī uh, labu iemeslu dēļ uh, dodam naudu MBU, tad uh, iespējams, ka viņi nonāk strupceļā, proti, ka viņi eh, nu, nevarēs tik līdz tehnoloģiju attīstībai. Līdz ar to nākamajā raundā vajadzētu uzlabot lietas. Ir jārunā par šo tieši papildinātības faktoru tehnoloģiju jomā. Ja mums tas izdosies, tad būsim spēruši ļoti svarīgu soli uz priekšu, un tad arī tas nāk par labu Eiropas saimnībai. Paldies! Jā, lieliski. Citējā Žana Monē un arī ievērojot atvēlēto runas laiku. Ekon Gue, Demāzī Lūdzu. Jā, arī no manas puses laimīgi jauno gadu. Šīs debats nav gluži uh, tukšā telpā, bet gan dziļā krīzes punktā Eiropas Savienībā. Un tāpēc vēlos arī runāt par tādām nopietnākām lietām. Nesmu tik daudz pārsteigts par to, ka atsevišķie EFSI aspekti īsti nerisinās tā, kā kolēģi to ir iedomājušies. Šis stāsts par to, ka pamat problēma investīciju trūkuma Eiropā, esot nevēlēšanos uzņemties risku, nu, nepārliecina. Mums ir bijuši augsti, augsti riska projekti arī pirms krīzes, un tādos eh, apstākļos, ka tiek mazināts publiska līdzekļu tērēšana, tad eh, in, in, investīcijas arī samazinās. Manuprāt, tas būtu eh, laba apņemšanās nākamajā ga, šajā gadā domāt par to, kā mēs varam palielināt publiskās investīcijas, un man nepārsteidz, ja privāti investori saņemtu garantiju, un tam būs arī papildinoši efekti, un papildināmība nevienmēr tiek pilnībā nodrošināta. Jo tas, kas tiek dāvināts, to jau labprāt es ņemu. Un šobrīd pārstrādājot, jāliek uzsver uz papildināmību. Mēs runājam par publisko-privāto partnerību Vācijas eh, ātrgaitas šosei gadījumā. Un Mēs esam konstatējuši, ka šāda veida publisko-privāto partnerību eh, rezultāts nodokļu maksātiem izmaksā vairāk, jo gal galā tiek runāts par parādu uzņemšanos, jo ir jāmaksā arī par privāto investoru kredīti. Un tāpēc mums ir šai pārstrādes stadijā varbūt kāds zelta investīcija eh, likums jāpieņem, ka mēs izņemam publiskās investīcijas no deficīta kritērijiem, jo tas rada pievienoto vērtību, jo par to tiek diskutēts arī aizsardzības savienības kontekstā. Kāpēc mēs to nevarētu arī šajā kontekstā darīt? Paldies! Paldies! No goja budžetes uh, redzu jūs. Jā, esat šeit, lūdzu, vārds jums. Te nu es esmu, jā, visiem laimīgu jauno gadu. Pavisam īsi arī no manas puses saka Nīriedas kundze, vēlos galvenokārt runāt par sociālajiem uzņēmumiem un sadarbības žīvkooperatīvām bankām. Mēs īsti nezinām, kāda ietekme tam ir, un īstenībā no EIB saņemt informāciju ļoti grūti. Uh, Un tiešām uh, šī sistēma ir kļuvusi ļoti sarežģīta. Pilnīgi visiem parastajiem ES pilsonim ir ļoti grūti piekļūt šim fondam. Mēs runājam par vienkāršošanu, mēs runājam par caurskatāmību, jā. Bet o, uh, mazo vīdēju uzņēmumu pārstāvi, kas, uh, piemēram, īrijā vēl saņem šo naudu, vispār nezina, ka šāds fonds pastāv un nezina, kā pieteikties. Uh, un ir tiešām birokrātijas slāņi, kas ir milzīgi un ir milzīgi procentu likmes un tam līdzīgi, cik tas ir efektīvi, es nedomāju, ka tas vispār ir efektīvi. Un te mēs runājam par 125 miljoniem, kas tiek iztērēt līdz 16. gadu beigām kooperatīvo banku, jo man nekur nevienu konkrētu datu un informāciju par to es neesmu rezin, eh, redzējusi. Privāti investori ir tie, kas gūs labumu no šī finansējuma. Mēs neesam pret investīcijām kā tādām, bet mēs esam izgāzušies sociālajā ekonomikā Eiropā. Mēs eh, te te atkal pumpējam vairāk naudu šajā visā nozarē, bet to nesaņem cilvēkam, tas ir vajadzīgs, un tiešām tas ir ļoti uzmanīgi jāizskata. Tad, kad mēs runājam par izvērtējumu, ir nepieciešama informācija, ietekmes novērtējums, caurskatāmība, atbildība. Um, jā, bet, nu, diemžēl, um, šodien mēs neredzam nekādas. Uh, Uh, datus par šo. Īrijā arī ir ļoti trūcējama šo informāciju. Cilvēki vispār nezina, ka šis fonds pastāv, viņi nezina, kā pieteikties šai naudai. Nav nekādas ABC modeļa. Lūk, par vienkāršošanu, jā, mēs par to runājam, bet tagad ir uh, jā, kon konkrēti jārīkojas un jādod naudu tiem, kam tā ir visvairāk nepieciešama. Paldies! Lielas paldies! Un tagad no zaļajiem ēnu referents. E- Eikhot kungs. Paldies, paldies. Jā, nu arī visu vēl, visiem vēlu laimīgo jauno gadu, īpaši komisijai, un ceru, ka komisija jaunajā gadā strādās arī pie savas uzticamības, jo EFSI izvērtējumi norāda uz to, ka vienīgais komisijas vēstījums tā ir veiksme, ir jā, tā jāturpina punkts bet nē, tās nav uh, ticams izvērtējums. Ja jūs skatāties uz izvērtējumiem, tad neatkarīgi uz izvērtējumos ir daudz kritikas. Mēs uzskatām, ka investīcijas ir ļoti svarīgas mūsu tautsēmniecībām. Tā tas ir, jā, bet tas ir jāveic pareizā veidā. Ir jāprioritizē lietas, jārīkojas caurskatāmi. Uh, Visi šie aspekti tiek ļoti kritizēti gan EIB iekšējos izvērtējumos, gan arī Ernst un Young kritizē neatkarīgās revīzija palātas ļoti kritiskas. Ja mēs neņemam vērā nopietni šo kritiku, tad es domāju, ka mēs šeit da, daram sliktu darbu, nodaram lielu kaitējumu, mēs vēlamies turpināt investīciju politikas, bet tās ir jādara pareizi, lai tās iet pareizā virzienā, ir jāprioritizē projekti notiek, tas arī ir jādara korekti. Un lai arī viss šī papildinātība iet pareizā virzienā, un to taču mēs arī solījām, tas tika solīts ar Junker plānu, mums ir jāsasniedz šie rezultāti. Vienkārši turpinām, kā līdz šim tas nerisinās problēmas. Es domāju, ka komisija to saprot un nevis tikai saka, nu, Junkera investīcija plāns, tas nu ir un tas noteikti um, būs veiksmīgs. Nē, tas tā nedarbosies. Ir jāredz, kur tad iet šīs investīcijas. Transporta jomā, piemēram, daudz tiek finansēta fosilā infrastruktūra. Tas ir ļoti nepareizi. Mēs runājam par geogrāfisko līdzsvaru. Lielais vairums apvienotā karalista, piemēram, saņem Francija, Vācija šo naudu. Arī tas nav pareizi. Uh, Un treškārt, nodarbinātības efekts, tas ir jāņem tiešām vērā no nu, iekšējām analīzēm. Mēs redzam, ka 7000 ir šī pastāv, patstāvīgo darba vieta, kas ir radīts. Tas nav pietiekami. Jābūt caurskatāmībai, prioritizēt Eh, prioritizētiem projektiem ir jāinformē sabiedrība. Ja tas nemainīsies, tad mēs nevaram vienkārši teikt, nē, turpinām, eh, kā esam iesākuši. Ir tiešām jāmaina investīcijas politikas, lai mainītu tautsanīcības attīstības veidu Eiropā. Paldies! Paldies! Neredzamā Regalkungu no eh, zaļajiem. Tad varbūt jūs, Dēna kungs, vēlties papildināt. Nē, diemžēl es nevaru aizstāt uh, Maragalu kungu, viņš ir Spānijā. Ok, so we move on. EFDD. Paldies, FDD. Jā, lūdzu. When will the, when will the EU learn that robbing successful companies like I have a big voice. I don't usually need a microphone. Jā, nu es jau tāpat skaļi runāju. Kāda ir Eiropas Savienība, tad um, nezinām tikai jau kaut kādiem ierēģiem, un, um, ja nemainīsies šī politika, tas neradīs darba vietas. Valdības nerada darba vietas, uzņēmumi rada darba vietas. Un šī ir tāda komunistiskā Eiropā. Uh, šīs uh, eksperiments ir izgāzies, tas ir redzami. Uzticēties un atbalstīt projektus, kurus izvēlas valdība, tas tikai mudina pensiju fondiem investēt schēmās, kas nodara lielu kaitēm, bet kas notiek ar pensionāriem, kad šīs schēmas bankrotē. To mēs varētu arī aprakstīt kā uzticības maldināšanu Nu, apvienotā karalīte tāpat pamatīs Eiropas Savienību, līdz ar to šī problēma uz mums nākotnē neattieksies. Thank you for that. Um, and last round goes to... Un eh, tālāk uh, eh, NF Ekon. Lūdzu. Jūs gribat ko teikt? Nē, labi. Okay, so, um, we move to the catch the eye. Un tagad brīvais mikrofons. Rūbikums. Jā, rīkti atsīgi, dank. Jā, paldies, priekšsarētāji. Laimīgi jauno gadu. Vēlētos arī vēlreiz vērst uzmanību uz to, ka bez ražošanas un bez eh, pakalpojumiem nevar būt patēriņa. Tādēļ mums ir jārūpējas, lai notiktu ražošana un lai būtu tie, kas ir gatavi sniegt pakalpojumus. Un lai veiktu ražošanu, ir jāveic investīcijas. Un ja nevaram būt pārliecināti, ka pēc investīcijām tas būs, tam būs sekmīgs risinājums, iznākums, nu tad tur zināms risks ir jāuzņemās. Un tādēļ ir svarīgi nodrošināt to, ka mazie vidējie uzņēmumi, uh, spētu pasaules tirgu pozicionēties. Tādēļ nepieciešams arī garantijas. Ir jābūt jau pieejamām viņiem garantijām, lai viņi varētu veiksmīgi nodarboties ar eksportu. Un tādēļ jārunā arī par finansējumu, kur es uzskatu, ka nodokļu līdzekļi no nacionālajiem avotiem ir ļoti maz pieejami, Tādēļ mums ir jākoncentrējas uz Eiropas līmeņa līdzekļu izmantošanu. Pirmkārt, jārunā par apraides frekvenču sadalījumu, tur ir runa par miljārdiem. Tas būtu EIB jādara pieejamiem no dalību valstu pašu kapitāla. Un tad eh, uz zemiem procentiem tas varētu tikt izmantots kā svira. Un arī emisiju tirzniecības sistēmā iekasētie līdzekļi varētu daudz eh, plašāk nekā šobrīd tiek eh, paredzēts, vairāk tikt piešķirti EFSI un arī tur būtu lielāks sviras efekts. It īpaši attīstības politikai Mums ir jārunā par lielu soli uz priekšu, ja mēs nodrošinām to, ka šī investīcijas projekti būtu īstenoti e, tieši tajās valstīs, kur nepieciešama lielāka attīstība. Un, ja tik nodrošināt nepieciešamās garantijas no šiem fondiem, tas nonāk par labu abām pusēm. Paldies! Thank you, Pervaš Beres! Paldies, Pervaš Beres! Liels paldies! Godētais līdzpriekšsēdētāji! Nu, šī ir pirm, pirmā viedokļa apmaiņa starp ECO un budžeta komiteju par FC2 jautājumu, daudz kas jau izskanēja. Es vienkārši gribētu zināt, kā tad mēs piedalīsimies šajā sarunās ar padomu, kāds notiks. Iepriekš atceramies, ka bija divi, trīs skaidri mērķi. Uh, Un tas bija ļoti svarīgi definējot parlamentu nostāju attiecībā uz padomi. Tagad padome jau ir diezgan labi pastrādājusi. Par laimi komisijas priekšlikumu savā ziņā ņem vērā vislielā mērā mūsu nostāju par FC1, bet, nu, ko toreiz neņēmāt vērā, kā to vajadzēja darīt. Un tagad, ko divi līdzpriekšsēdētāji teica, es ceru arī, ka šoreiz tiks ņemts vērā mūsu idejas. Un arī te ir vairāk elementi, kas jau izskanēja, pie tā neatgriezīšos, tas ir pašsaprotami jautājums par e- vidas e, šo pāreju, vai tad mēs pār, vēlreiz iekļausim šo ideju, par ko debatējām, bet nu kas netika atbalstīt, ka ir nepieciešams uh, pārredzēt uh, specifiskas kvotas, tālāk papildinātības jautājums. Man te ir vēl viena lieta, uh, uz kur vēlētos īpaši uh, uzstāt. Un iespējams, ka tie arī varētu būt interesanti virzieni, lai definētu Eiropas parlamenta nostāju. Pirmā lieta ir tāda, ka sākotnēji mēs nebijām 100% pārliecināti par to, ka šī eh, fonda pārvaldībā ir jānodrošina tieši EIB. Mēs to ļoti labi zinām. Praktiski apsvērumu dēļ Eiropas komisijai tas bija vienkāršāk, ka ir konkrēts aģents, kas eh, nu, pārvalda šo projektu, bet nu, beigās mums tika teikts, ka tas ka uzlabos arī EIB pārvaldību un kā EIB tad arī sapratīs, kas ir modernas investīcijas. Bet, nu, mēģināšu būt pieklājība, mē, mēģināšu izteikties pieklājīgi. Es domāju, ka viņiem vēl ir iespēja progresēt šajā jomā. Uh, Tātad izmantot EFSI, lai uzlabotu EIB pārvaldību, lai EIB pieņem, uzņemtos vairāk risku, es nedomāju, ka eh, te mēs uh, esam rīkojušies ļoti veiksmīgi. Tālāk par sociālajām investīcijām. Es zinu, ka tās nav prioritātes, kad runājam par Junker plānu investīcijām kopumā. Un tomēr šķiet, ka kolēģis no zaļajiem par to runāja. Uh, ir veikti dažādi pētījumi. Arī Andorkungs bijušais sociālajietu komisārs arī runāja par to, ka Junker plāns ir jāizmanto, lai veicinātu sociālās investīcijas. Un es domāju, ka mēs kā parlaments šeit noteikti varētu sniegt savu pienesumu. Paldies! Pateicos! Citi deputāti vairs nevēlas izteikties, vai tomēr ir kāda vēlme, tad lūdzu piesakieties. Nē, labi. Ir komisijas pārstāvis. Džodžo Kirokazoni. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Paldies jums, priekšsēdētāji, paldies godātiem deputātiem par interesantajām diskusijām, paldies par sniegto iespēju komisijai izteikties šajā pirmajā sanāksmē. Kā jūs teicāt, kā teica vairākie arī deputāti, FC īstenošana mūsuprāt ir bijusi drīzāk veiksmes stāsts. Statistikas dati jau ir prezentēti, nevēlos atkārtot šos datus. MVU loks ir arī jo, tiešām bijis ļoti veiksmīgs. Mēs esam arī palielinājuši resursus, cik, cik to ļauj juridiskais pamats. Taču, protams, komisija ļoti labi apzinās, ka ir izteikta arī kritika par šo fondu, ka ir arī neefektivitāte. Uh, ka ir EFSI īstenošana varbūt arī kaut kur bremzējusi. Daudzi arī minēja no jums šo papildinātību. Jā, nu dien šī joma ir ļoti sārežģīta no vienas puses jaunajā priekšlikumā. Esam to arī vispadarījuši striktāku, kā to teica arī parlaments un iesaistītās puses, esam izcēluši šo papildinātību. Uh, lai mazinātu arī tirgus trūkumu, šis um, atbalstiesīgumu kritērijus un tam līdzīgs nevienam vairāk piemērus tam. Tad arī Ekon izteica vairākus komentārus šai sakarā. Mēs piedāvājam arī izslēgt investīcijas, kas tiek paredzētas autoceļiem nekohēzijas valstīs. To ļoti labi risina tirgi. Tāpat laikā papildinātība, nu, to mēs nevaram uzspiest, paredzot ļoti striktus kritērijus, ļoti ierobežojušus noteikumus. Vēl svarīgāk, šis ir varbūt jau vairāk jautājums par caurskatāmību. Te ir divi svarīgi aspekti. Proti, komisija piedāvā palielināt caurskatāmību aicinot investīciju komiteju sniedzot detalizētus skaidrojumus mums par to, kādēļ viņi uzskata, ka um, attiecīgai investīcija var saņemt Eiropas budžeta garantiju, un otrkārt arī padarīt uh, šo atskaitu publiski pieejamu, lai tas viss būtu caurskatāmāk, ka investīcijas process uh, kā tas notiek un kā mēs izņemam šo papildinātību. Tāda otrkārt mēs saprotam, ka ir jāuzlabo arī geogrāfiskais līdzsvars, reģionālais līdzsvars, kā tiek izmantots FC. Šeit svarīgo lomu noteikti spēlēs Eiropas investīcija konsultatīvais centrs. Mēs uzskatām, ka viņiem ir jādarbojas daudz lokālākā līmenī lai tādējādi stiprinātu attiecības starp EIB un projekta attīstītājiem. Viens no kolēģiem arī teica, ka invest... investīcijas nav sprints, bet maratons. Lai sagatavotu labus projekts, arī ir nepieciešams laiks un ir nepieciešams arī padoms, lai to varētu izdarīt tajā pat laikā. Uh, Uzlabojām arī, mēģinam uzlabot situāciju kohēziju valstīs un paredzām elastīgākus atbalstiesības kritērijus. Piemēram, atļaujot finansēt arī autoceļus, arī uzlabojot investīciju šajā jomā, neaizmirstot arī vēl vienu svarīgu aspektu, arī kombināciju ar struktūru fondiem. Uh, Eh, tas tiek risināts EFSI, bet arī atsevišķā priekšlikumā, kur runājam par omnibus, par kopīgo mm, šo regulu. Tālāk ir, ir vēl citi aspekti, kas ar, protams, ir jārisina idejas, ko piedāvā Eiropas parlaments, kā teica Berēs kundze, jau arī iepriekšējās diskusijās esam daudz par šo runājuši, lai iznāk lajā šo priekšlikumu mums. Uh, Ļoti svarīgi ir izcelt arī um, šo uh, pretnodokļa aspektu. Tālāk noslēgumā pateicos, protams, uh, referentiem Fernandes kungam kas sniedza ļoti labu arī priekšstatu par situāciju. Paldies arī Bulmana kungām, piekrītu viņa izteiktai iecerēji par to, ka ir jānoslēdz sarunas līdz vasarai. Uh, un cerams, eh, mēs to varēsim izdarīt Maltas prezidentūras laikā. Lai varētu sniegt arī eh, skaidrību, nodrošināt skaidrību investoriem. Paldies! Thank you, Mr. Kieran Kasoni. Paldies komisijai. Un tagad uh, beigās vārds abiem referentiem. Varbūt arī varat atbildēt uz uh, citu kolēģu uzdotajiem jautājumiem. Bulman kungs. Please. Jā, dank. Uh, Jā paldies, līdzpriekšsēdētāji kungs. Es apkopošu kolēģu sacīto, vēlos pateikties viņiem. Tātad tas būs tāds mans kopsavilkums ir daži kolēģi, kas eh, pamatā saka, ka mēs nezinām, kas valstī jādala, jādara. Un ja tie valsts to sāk darīt, tad viss kļūst sliktāk. Un tas tāds eh, pavisam īsts kopsavilkums idejai. Šo diskusiju es jau zinu. Šajā komitejā mums vairākus gadus ir šāda diskusija. Es nesaku, ka nav vajadzīga šāda diskusija un ka tas nebūtu svarīgi. Tomēr es ieteiktu, ņemot vērā augsto bezdarba līmeni daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs un atzīto inovāciju deficītu pārvaldībā, ieņemt pragmatisku nostāju. Pamat jautājums, manuprāt, ir atbildēts Andrews Smits, sagatavojot savu brīnišķīgo darbu Wealth of Nations, ir izteicies pret valsts vadītu ekonomiku, kas nav demokrātiska, bet viņš tomēr piešķīra valstī produktīvu lomu, organizējot viņa laikā modernu tirgus ekonomiku, vēlējās eh, laust valsts vadītu monopolu, radīja idejas jauktam ekonomikas modelim, kāds mums īstenībā šoga, šoredien eh, visā rietum pasaulē arī ir. Un vēlas ierosināt tādu eh, veselā saprātu pamatojumu no vairākuma pozīcijas mūsu komitejās, ka šo valsts iniciatīvu un privāto sektoru iniciatīvu savienojumu var padarīt gan inteliģentu, gan arī pilnīgi dumju. Var to izdarīt tā, ka dalību valstī ar lielākajiem eksporta pārpalikumiem tiek finansēta eh, ātrgaidu šoseibu, un tas būtu dumji. Bet var arī tā, ka ir valstis, kuras nezin izmanto, kā izmantot eh, saules, ūdens un vēja enerģiju, tur veikt investīcijas šajās jomās. Tā būtu inteliģenta pieeja. Es aicinātu meklēt inteliģentas kombinācijas starp publisko un privāto sektoru. Un to es redzu arī atspoguļotu lielākajā daļā izteikumu, ko kolēģi sacīja. Protams, tiek runāts arī par deficītiem tas, ka sociāla politiskajā jomā nav pietiekams iniciatīvas, tas arī sasaucas ar īstenošanas deficītu, trūkumu, jo mēs neesam pietiekami labi veikuši atlasi, nepietiekami produktīvi, nepietiekami inovatīvi. Pierādījumi liecina to, ka moderno tehnoloģiju komponentes ir pārāk e, zemu novērtētas e, eh, atlasot projektus. Ir jāuzlabo pārvaldība, jāmaina tā. To es arī mums ierosinātu darīt, lai mēs ļoti steidzīgi strādātu pie izvērtēšanas ziņojuma un pieredzi no FC1 izmantotu tam, kā veidot FC2, lai pēc iespējas ātrāk nonāktu pie atbilstošo režīma, augstvērtīgu investīciju piesaistīšanai un lai to varētu arī pietiekami saulēcīgi īstenot. Cerot uz jūsu kolēģiālu atbalstu un priecājos par sadarbību. Thank you, Mr. Bulmer. Lielas paldies, Bulmer kungs. Nu tad budžeta komitejas līdzreferents Fernandeša kungs lūdzu. Priekšā tā tā paldies, saku paldies visiem kolēģiem, gribu atgādināt, nu, ka parlaments bija vienas prāts strādājot pie mērķiem. Un arī izteikumu, ko dzirdējām, liecina par to, ka mērķi mums visiem ir viena. FC1 ietvaros mums ir izdevies samazināt par eh, vienu miljārdu tās izmaksas eh, attiecībā, kas, mm, kas nāca no mm, infrastruktūras instrumenta. Un, uh, Un arī esam viensprāts par to, ka ir vajadzīga labāka pārvaldība, turklāt noteikumi attiecībā uz teritoriālo kohēziju kā vienu no atbilstības mērķiem darba vietu radīšanas vajadzībām. Bet sastapāmies ar problēmām, respektīvi, ka šim fondam ir vajadzīga arī proaktīva reakcija no saņēmēju pusēm, no puses, no reģiona puses. Uh, jau devu piemēru. Nu, lūk, enerģijas savienība tā mums ir vajadzīga, par to mēs turpinām un turpinām runāt, un tāpēc tiek uzlikt, zinām, pienākumu dalībvalstīm. Tām savukārt ir eh, jā, jāpriecājas, ka parlaments ir piedāvājis šādu iespēju eh, nodrošināt garantiju šādu vērķu sas, sasniegšanai no kaimiņu valstu valdību parlamentu puses, bet par tā, tāpēc ir vajadzīgas sarunas. Sarunas starp šiem parlamentiem, starp struktūrām, starp valstīm, dažāda veida struktūras, kas ir ārkārtīgi svarīgas Eiropas Savienībai kopumā, eh, ģeopolitiska apsvērumu dēļ, varētu tikt īstenot. Šīs sanāksmes mērķis bija runāt par to, kā notikusi fonda apgūšana, bet nosākam, sākam jau runāt arī par nākotni, protams. Es uzskatu, ka sociālā joma, lauksēmniecība, zivsēmniecība jau ir iestrādāt visā šajā regu, regulējumā. Nu, pēc gara tā pilnīgi noteikti tur ir. Un tāpēc, piemēram, ir būtu iespējams šobrīd papildus veidot kaut kādas platformas sociālo mērķu sasniegšanai ar pašreiz pastāvošiem noteikumiem. Tāpat arī domāju, ka mums jāuzstāv uz vēl vienu svarīgu mērķi, respektīvi platformām ir jātop par to līdzekli, labāko līdzekli, kas ļauj apkopot eh, vēlmi kopīgiem spēkiem īstenot projektus. Uh, tā, lai ar šī fonda finansētiem projektiem nu, varētu gūt papildinājumu, piemēram, arī no sociāliem un citiem struktūra fondiem finansētu projektu izpildē, tā, lai būtu atbilstīga koordinācija, saskaņošana un rezultātā tik nodrošināt vajadzīgā sinerģija tā izmantojot visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Vēl viena lieta, kas man rada bažas. Mēs zinām, kādi projekti ir tikuši apstiprināti, mēs zinām, kādi projekti tika noraidīti bet mēs nezinām neko par projektiem, kas vispār sistēmā netika ievadīti. Un nereti Eiropas investīcija bankā ir tādi investori, kas saka, lūk, ne, par tas nav atbilstīgi, tas kaut kas tāds mums jau ir bijis, tad tie vispār netiek ievadīti sistēmā. Un tas nav atbilstīgi. Mums vajadzētu redzēt arī un tapt, sa, mums vajadzētu saņemt arī informāciju par tiem projektiem, kas būtu varējuši saņemt eh, šo finansējumu, bet nav tikuši pat ievadīti sistēmā. Un no parlamentu puses savukārt, eh, un te jāsaka, es ļoti lielu paldies gribu teikt lielskajam līdzreferentam, kas kopā ar mani strādā pie šī dokumenta. Tātad no mūsu puses mēs darīsim visu, kas iespējams, lai šī regula tiktu izstrādāt pēc iespējas ātrāk vēl Maltas prezidentūras laikā, kopā ar Maltas prezidentūru. Es ceru, ka arī eh, citām iestādēm būs tādas pašas eh, iestādes, kā, ambīcijas kā mums. Mēs esam to pagātnē jau pierādījuši, ka esam gatavi, esam spējīgi strādāt ātri, sadarbojoties ar visiem, saņemot ieguldījumu no visām pusēm, no visām politiskajām grupēm, grupām, jo investīcija mērķis ir nodrošināt labāku konkurētspēju Eiropai, labāku nodarbinātību, sociālo teritoriālo kohēziju. Un tie ir mērķi, par kuriem visi esam viensprāts. Un mēs taču zinām, ka tieši šo iemeslu dēļ Eiropā ir vajadzīgas investīcijas. Jā, Eiropā tirgu ir virkne trūkumu kas angliski tiek saukti par market failure, un tāpēc šīs investīcijas un līdzekļi ir vajadzīgi, ir vajadzīgs papildus darba vietas un nepieciešams spēcināt konkurētspēju kopumā. Esmu pārliecināts, ka kopīgiem spēkiem mums tas izdosies. Mums izdosies nonākt pie tādas regulas, kas ir uzlabota, Bet, nu, tāpat laikā, protams, gribu atgādināt par vēl vienu lietu, ka nepieciešams atbilstīgi regulā iestrādotos noteikumus arī ievērot. Uh, Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Jāsaka, pilnīgi piekrītu šiem eh, līdzreferenta pēdējiem vārdiem. Es domāju, ka debatas ir bijušas ļoti svarīgas, atbilstīgas, parādījušas šo vienotības garu par iespējamo mm, ieturamo līniju, un tāpat arī parādīs, ka esam apņēmušies apņemības pilni strādāt strauji, uh, pārliecinoši, ievērojot atbilstīgās procedūras, protams, jo, nu, tas darba temps nedrīkst neko atņemt nu, no atbilstības kritērijiem, kas mums jāievēro procedūra ietvaros. Otram kārtām, lūk, jūs priekšā ir arī darba kalendārs, ļaujot man jūs ar to iepazīstināt. Es eh, domāju, ka mēs varbūt varētu vēl arī padomāt par to, kā mm, varbūt šo darbu vēl paveikt ātrāk, lai nonāktu pie ziņojuma straujāk, bet par to vēl diskusijas būs iespējamas, bet šis pašreizējais darba grafiks šķiet ir atbilstīgs arī nu, ar, tie, ar to, ko jūs teicāt par Maltas prezidentūras noslēgšanos. Tad pusgada laikā, un kā jau Jose Manuels Fernandes teica, uh, labs likumdošs likuma teksts ir ārkārtīgi svarīgs, bet mm, tikpat svarīgi ir arī izmantot visus instrumentus, lai, šā, lai šādu regulu piemērotu. Laba pārvaldība. Mēs varam šeit no, iestrādāt uzlabojumus, bet ne, vienlaikus nepieciešams uzlabot kapacitāti arī. E EFSI garantiju, izmantošanas, sinerģiju veidošanai ar citām platformām, tā lai šis papildinājumības elements parādītos spēcīgāk. Arī attiecībā uz investīcijiem, kas nav tikušas veikts tieši šādu tirgus iztrūkumu dēļ. Es domāju, ka šis likumdošanas darbs piedāvās labu iespēju, kā uzlabot iespēju pašreizējā EFSI izmantošanas uh, jomā. Jo te arī vēl ir iespējama uzlabojuma. Datumi ir šādi. Uzklausīšana 20. janvārī, īstenošanas ziņojuma iesniegšana 25. janvārī, īstenošanas ziņojuma projekta iesniegšana 13. februārī Strasbūrā, eh, grozījuma iesniegšana 28. februāris, likumdošanas ziņojuma iesniegšana 15. mārts. Nu, te varbūt iespējams kaut ko mainīt, mazliet pātrināt, varbūt papildus nedēļu, bet nu varbūt tas nav tik svarīgi. Viedokļu apmaiņa par grozījumiem 3. aprīlī, termiņš FC2 grozījuma iesniegšanai 10. aprīlis, balsojums komitejā 15. maijā un tūlīt pēc tam triloga uzsākšana 17. maijā. Lūk, tāds darba grafiks, tāds plāns. Cerams, ka mums izdosies līdz ar to darbu pabeigt līdz vasaras brīvdienām un pieņemt šo tiesību aktu līdz eh, vasaras brīvdienu sākumam. Līdz priekšstādātājums vēlaties vēl ko teikt? Paldies, Robert. Nu, varbūt visam īsi, tādā vispārīgā līmenī. Gribēju piemetināt, ka lai arī ļoti labi saprotam, ko vēlamies panākt ar uh, eh, EFSI un ka tas nav sprints, bet gan maratons, kā to kāds jau šodien teica. Tāpat laikā gribētu mūs mudināt, mūs visus, mudinātu rīkoties saprātīgi, apņēmīgi un arī ar tādu kritisku attieksmi, jo skatoties uz darba grafiku, nu redzam, ka tas ir maratons. Ilgs laiks ir bijis vajadzīgs un būs vajadzīgs, un mēs zinām, ka pa to laiku politiskā aina Eiropā nestāv uz vietas un nebūtu nemainās uz to labāko pusi. Tāpēc izturēsimies nu, tā pārliecinoši. Lielas paldies! Uh, līdz ar to es domāju, beigs, varam noslēgt šo sanāksmi. Nākamā kopēja ekonu un budžeta komiteja sanāksme par šo tēmu notiks 23. janvārī. Četros pēcpusdienā. Okay, thank you very much. Liels paldies, un līdz ar to sanāksmi noslēgsies. Paldies!